Solēdēdas Kabezonas Ruizas ziņojums par Eiropas ombuda darbību 2014. gadā. Es gribētu sirsnīgi sveikt mūsu vidū Eiropas ombudi Emīliju Orailiju un arī komisāru, kurš ir mm, ieradies uz mūsu debatēm. Tagad došu vārdu referentei min četras minūtes, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies arī komisāram. Uh, 40% no Eiropas eh, pilsoņiem neusticas institūcijām, un 46% savukārt uzticas. Pieteikumi, kurus iesniedz pilsoņi, attiecas uz sliktu administrāciju, caurazmības trūkumu, un ja mēs eh, izējam no tā, ka pamatiesību harta paredz tiesības uz informāciju par uh, Eiropas Savienības darba metodēm, tad eh, pilsoņus vajadzētu respektēt. Tas norāda, ka viena mūsu prioritātēm ir atjaunot pilsoņu uzticēšanos. Es varētu paust tikai un vienīgi uh, savas vēlmes un apsveikumu vārdus par uh, Eiropas ombuda darbību iepriekšējā gadā. Mēs redzam, ka birojs ir izskatījis vairāk nekā 23 pieteikums, ir izstrād, izskatījis 2000 pieprasījumu, un pats svarīgākais šeit būtu tas, ka ir uzsāktas 17 oficiālas izmeklēšanas. Un šīs izmeklēšanas attiecas uz ļoti svarīgiem punktiem pilsoņiem mēs redzam, ka jebkurā gadījumā cauradzamība ir vajadzīga. Sasniegtais progress, piemēram, attiecībā uz TTIP un arī aicinājums komisijai veikt iekšējas izmeklēšanas un noteikt tām skaidrus kritērijus, kā arī izskatīt atšķirīgas interešu grupas, kā arī tas, ka pastāv obligātais eh, interešu reģistrs noteikti ir apsveicami. Tāpat arī tiek veidotas jaunas speciālistu grupas, un mēs līdz ar to varam secināt, ka eh, lielākā daļa no sabiedrības varētu būt ar to apmierināta ir jānodrošina, lai izmeklēšanas dati tiktu publiskoti. Tas attiektos gan uz kohēzijas politiku, gan uz bēgļu atpakaļ nosūtīšanu, gan arī uz atsevišķām individuālām sūdzībām. Mēs redzam, ka ombude ir veikusi ļoti nozīmīgu un precīzu darbu. Es domāju, ka jebkurā gadījumā mēs varam viņu par to apsveikt. Prioritāte šajā gadījumā būtu šī darba turpināšana. Mēs arī zinām, ka šis darbs ir ļoti nozīmīgs Eiropas pilsoņiem, proti ir ļoti būtiski nodrošināt caurdzamību un nodrošināt arī uh, aizsardzību. Piemēram, jo īpaši vajadzētu domāt par personām ar īpašām vajadzībām. Pašlaik viens no prioritāriem jautājumiem ir bēgļu krīze. Uh, Šeit noteikti ir vajadzīga lielāka caurdzamība. Mēs arī vēlētos, lai padome beigtu kavēties, lai tiktu likvidēta diskriminācija, lai tiktu ratificēts Marakešas nolīgums. Eiropas pilsoņiem ir tiesības uz atbildēm. Dalību valstīm ir jānodrošina caurdzamība, un tāpat arī ir Jādara viss, lai pieņemtie tiesību akti tiktu īstenoti. Es vēlreiz gribētu norādīt, ka Eiropas ombuda darbs ir bijis patiešām izcils. Es vēlētos pateikties lūgumrakstu komitejas pārstāvjiem par ļoti labo darbu atmosfēru, kas nodrošināja to, ka rezultāti ir tik labi un ka mēs varam arī akceptēt sasniegto kompromisu. Paldies, Kabizons kundzei, un tagad vārds ombudei Orailijai. Lielas paldies priekšādātājs kundze, labrīt visiem! Un paldies Kabizons Ruizes kundzei un paldies visiem ēnu referentiem par paveikto darbu pēdējo mēnešu laikā strādājot pie šī ziņojuma. Teksts, kas ir jūsu parlamenta priekšā, parāda, ka jūs ļoti labi saprotat un atbalstat manu eh, Eiropas ombuda dienesta stratēģiju, un par to es jums ārkārtīgi pateicīga. Kā es esmu vairāk kārt teikusi, Mans dienests nevar darboties atbilstīgā kārtā, ja arī parlaments pozitīvā veidā neiesaistās darbā, un atkal un atkal es un mani priekšgājēju šo atbalstu esam saņēmuši. Manas dienas ir pavisam neliels, mazāk 80 darbinieku, bet mums, uz, mums ir milzīgs uzdevums Eiropas pilsoņu vārdā, un esmu apņēmusies spēlēt savu lomu palīdzot Eiropas Savienības iestādēm tikt līdzi laika garam, ņemot vērā, ka arvien pieaug un izvērš tās prasības un cerības, uz ko, ko uz mums liek Eiropas pilsoņi, un ko, protams, zināmā mērā nosaka arī noteikumi šais satraucošais laikos. Turklāt gribu teikt īpašu paldies lūgumu rakstu komitejai par, to, par viņas sadarbību un atbalstu. Turklāt mēs viens otru papildinam savās lomās, mēs nestrādājam kaut kādā abstraktā veidā, bet tiešā veidā ar pilsoņiem viņi ierodas pie mums, vēlas saņemt mūsu palīdzību vai iestāties par savām tiesībām, un eh, kā vicepriekšādātājs Timermans atbilstīgi un bieži ir izteicies, Tas notiek laikā, kad tiesiskumam un demokrātija ir, vēl, ir vajadzīgs vēl lielāks atbalsts un aizsardzība visā Eiropas Savienībā. Godātie deputāti, Šī ir otrā reize, kad var jūs uzrunāt plenārsēdē kopš stājos savā amatā 2013. gada oktobrī. Turklāt esmu uzrunājusi jūs arī komitejās vairāk kārt esmu bijusi pēti, budžeta kontrols, nodarbinātības, juridisko lietu, pilsonisko brīvību komitejās, un katru reizi esmu gūsi ieguldījumu no jūsu zināšanām, ekspertīzes, no jūsu padomiem un atbalsta, un tas pilnīgi noteikti tiešā veidā atspoguļojas stratēģijā, ko šobrīd, ko izstrādājam, ko šobrīd īstenoju. Gribu teikt paldies pēti komitejai par to, ka viņa eh, atzinīgi vērtē man strateģisko proaktīvās izpētes eh, iniciatīvu un palīdzēja man reorganizēt dienestu, lai šo stratēģiju atbalstītu. Es izmantoju strateģiskās izmeklēšanas pieeja, lai uzsāktu dialogu augstākajā līmenī, lai palīdzētu iestādēm nodrošināt augstākos iespējamos standartus eh, valsts administrācijas jomā. Tomēr mans dienests un tāpat laikā vienmēr arī būs pārsvarā saistīts tieši ar sūdzībām, ko saņemam. Un šodien ziņojumā tiek norādīts, ka vairāk kā 20% no sūdzībām izriet tāpēc, ka ir liekta piekļuva dokumentiem. Pārskatāmība un uz līgumiem balsītas tiesības piekļuvai dokumentiem spēlē izšķirīgu lomu gan demokrātiskā līdzdalībā, gan demokrātiskā atskaitīšanās spējā. Yeah Eiropas Savienībai ja, ir jānosaka augstākie standarti, un tie arī ir augstākā daudzās dalībvalstīs, bet ņemot vērā, cik plaša ir Eiropas Savienības darbība, tā tam arī būtu jābūt, un turklāt šiem standartiem būtu jākļūst arvien augstākiem un augstākiem. Paldies Kabezons Ruizes kundzē par to, ka viņa atzinīgi vērtē manu pievēršanos tās tādai parādībai Eiropas Savienībā, kuras ietvaros ierēģi nereti pamet dienestu Eiropas Savienībā un darbojas privātajā sektorā, tādā reidā izvietot potenciāli interešu konfliktu savā izmeklēšanā un darbā ar Eiropas komisiju esam konstatējuši arī zināmas uzlabojumus, un komisija pirmo reizi vēsturisku publicējusi sarakstu ar m, mm, atbildīgākajiem ierēģiem, kas ir devušies prom uz jaunām darba vietām, detaļās izklāstot viņu pārviet, mm, šo kustību, šo pāriešanu uz jauno amatu un izvērtējot iespējamu interešu konfliktu. Gribu pateikties budžeta kontrol, komite, kontrols komitejai par, par to, ka šis saraksts varēja tikt publicēts. Viņojumā turklāt atzinīgi vērtēts arī progress, ko komisija guvusi šīs izmeklēšanas rezultātā un, protams, šī parlaments piediena rezultātā, lai nodrošinātu TTIP sarunu pārskatāmiem. Tas ir lielisks piemērs tam, kā ombuds, parlaments un administrācija sadarbojoties var nodrošināt labākus rezultātus pilsoņiem. Eh, arī lobēšana uh, un tās pārskatāmība manā darbā spēlē nozīmīgu lomu. Atzīmīgi vērtēju Junker komisijas darbu šai jomā un gribētu mudināt viņus darīt vēl vairāk. Tāpat laikā apzinos, ka ir jautājumi, kas saistīti, piemēram, ar tabakas nozaru, par ko tūlīt pat jums būs arī šeit diskusijas, nav mm, risinājušies tik labi, kā vēlos komisija, ir nesen pieņēmusi lēmumu neakceptēt manu rekomendāciju par proaktīvu visu sanāksmu publiskošanu ar šo nozari. Un eh, ne tikai ar veselības ģenerāldirektorātu. Es gribētu atgādināt, ka ir pastāv juridiski saistoša ANO ietvers konvencija par tabakas kontroli. Eiropas Savienība to ir parakstījusi, un tur tiek paredzēts, ka tabakas nozarei, eh, nozarei tādus, kur neatiecas parastie nozars un valdības dialogu konfidenciālāts noteikumi. Uh, Mēs esam strādājuši arī ECB pie viņu pārskatāmības un ētikas politikas un priecājos, ka ECB valde tagad publicē savu sanāksmu protokolus un gribu teikt paldies priekšādātājiem Dragī par viņa sadarbību pie šiem jautājumiem. Kas attiec uz komisijas, pavisam drīz gaidu tās atbild uz maniem strateģiskiem izmeklēšanas rezultātiem par ekspertu grupām un lauksaimniecības ģenerāla direktorāta pilsoniskā dialoga grupām. Es atzinīgi vērt arī gaidāmās publiskās konsultācijas par to, kā uzrunāt pārskatāmības reģistru un atbalstu šādu obligātu reģistru izveidi. Šādam reģistram vajadzētu pie, piekļaut pilnvars arī ar, par reālām sankcijām vienlaikus nodrošināt pilnas finansiālas pārskatāmības prasības, tā lai mēs zinātu, kas tieši tiek reģistrēts un e, kam tiek piek, dota piekļuva lēmumu pieņēmējiem. Paldies, Kapzonas Ruizē, skundzei arī par klīnisko izmēģinājumu pārskatāmības nepieciešamību. Un zinu, ka viņai tas ir tuvu pie sirds. Es turpinu izmeklēšanu attiecībā uz šādu veidu klīnisku pētījumu e, ziņojumu publiskošanu saistībā saistībā ar Humiru, kas ir daudz miljardu eiro zāles, kas tiek pārdots visā pasaulē. Ziņojumā atzinīgi vērtēts arī mana dienesta darbs attiecībā uz Eiropas pamatiesību nodrošināšanu migrācijas kontekstā. Gribu pateikties deputātiem par ļoti plašu atbalstu, ko nodrošinājāt manam īpašajam ziņojumam pēc tam, kad Frontex atteicās izveidot sūdzību mehānismu. Pēc parlamenta balsojuma plenārsēdēs gribu teikt paldies komisijai par to, ka tā iekļāva mans rekomendācijas attiecībā uz sūdzību mehānismu un, attiec, un attieksmi pret cilvēku cilvēkiem, kas tiek deportāti no Eiropas Savienības savā jaunajā robeža aģentūras priekšlikumā. Kabizons Ruizs kundze ziņojumā turklāt atzinīgi vērtēts arī man dienas darbs pie tādām lietām kā informācijas sniegšana par ja whistleblowing pamatiesībām mēs kohēzijas politika Eiropas pilsoņu iniciatīvu un uh, ANO konvenciju attiecībā uz invalīdu tiesībām. Vēl viens strateģiski iniciatīva saistīta ar Eiropas ombudu tīklu un to tajā esmu priekšādātāji, izstrādājam arī paralēlu izmeklēšanas sistēmu, kas izmeklē e, gan notikums gan ES, gan nacionālā un reģionālā līmenī. Šajā jūnijā turklāt noturēsim arī plašu šī tīkla konferenci Briselē, uzaicinot visus nacionālos un reģionālos ombudus uz diskusijām par jautājumiem, kas skar visus. Tā būs ne tikai iespēja mums Eiropas Savienībā mācīties no viņu pieredzes, bet arī viņiem gūt zināšanas par to, kā darbojas Eiropas Savienības iestādes, ko tās dara labi un pareizi, un kas varbūt un, un kas nereti tiek, nu, tā palikt atstātas novērtā, respektīvi, netiek pamanītas. Un visbeidzot, runājot par atbilstības e, rādītāju Eiropas Savienību, Savienības iestāžu e, darbībā, ievērot manas rekomendācijas, da, pēdējos gados, un te atzīmē arī parlamenta, uh, bažas par to, ka 20% gadījumu šīs rekomendācijas netiek ievērots, kāds parādījās 2014. gada ziņojumā. Tomēr priecājos jūs informēt, ka 2015. gada ziņojumā šis skaitlis pieaudz līdz 90%, respektīvi par 9% tās tiek ievērots. Un tas ir jāsaka ļoti atbilstīgi, saņem atbalstu no visām mēs iestādēm un aģentūrām un tīpaši, protams, no jūsu parlamenta. Pirms es vēl noslēdzu savu uzstāšanos, gribētu turklāt jūs, eh, jums vēlreiz pastāstīt, cik ārkārtīgi ļoti priecājos par to, kā Eiropas Um, civilie dienesti ir ar augstiem standartiem un cik liela apņēmība izrāda cilvēki, kas strādā visās ES iestādēs, parādot augstu darba ētiku, valsts darbā un augstus standartus. Pilsoņi atgūs uzticēšanos pārvaldošai administrācijai, ja viņi redzēs, ka notiek pozitīvas izmaiņas arī viņu ģimenēs ikdienas dzīvē. Tas ir galvenokārt politisks izaicinājums, bet tāpat laikā spēcīga un ētikas principus ievērojoša publiskā administrācija, valsts administrācija ir tas, kas, ļau, kas padara demokrātiju par spēcīgu lai nodrošinātu augstāku leģitimitātes līmeni, ir svarīgi, lai ES administrācija ir ne tikai pēc iespējas kvalitatīvāka savā darbībā, bet lai ievēro, ievēro vislabāko standarts ētikas ziņā, pārskatāmībā, atskaitīšanās spēju un efektivitātē. Mans kā Eiropas ombudu uzdevums ir strādāt ar tām iestādēm un aģentūrām, kas ietilpst šeit tiklā un kopā ar parlamentu palīdzēt šo mērķi izpildīt. Vispēcot noslēgumā vēlreiz liels paldies referente Jānu referentiem, viņu darbiniekiem, sekretariātam par darbu, kas tika ieguldīts šajā ziņojumā un ar nepacietību gaidu jūsu uz uzstāšanās. Paldies! Thank you. Paldies, Orēlijas kundze. Tagad dosim vārdu komisāram Timērmēna kungam. Paldies, priekšādātāji! Es vēlētos pateikties referentei Kabezonas Ruīsas kundzei par viņas izcilo ziņojumu par Eiropas ombuda darbību 2014. gadā. Komisija uzskata, ka Eiropas ombuda darbība cīnoties pret sliktu administrāciju ir ārkārtīgi nozīmīga. Laba administrācija ir mūsu kopējais mērķis, lai nodrošinātu pilsoņu uh, tiesības, un tieši tāpēc uh, ombuda nosaukuma tulkojums um, um, spāņu valodā ir ļoti būtisks tautas aizstāvis. Es gribētu pateikties uh, ombudam par uh, darbu un par ārkārtīgi labo sadarbību ar viņu un viņas dienestu, kā arī par augsto darbu kvalitāti. Komisija uzskata, ka ombuda Eh, darbs pie caurredzamības nodrošināšanas ir garantija labai administrācijai. Es gribētu atgādināt, ka komisija ir uzstādījusi ļoti augstus mērķus attiecībā uz caurredzamību, un tā ir veikusi jau pirmos pasākumus šajā saistībā, kas ir pieminēta arī ziņojumā. Mēs nolēmām, ka sākot no 2014. gada 1. decembra visi komisāri uh, Eh, visi ģenerāldirektori un viņu dienestu vadītāji eh, ziņos par eh, interesēm, kas saistās ar lobētājiem. Tāpat arī komisija ir nodrošinājusi bezprecedenta caurredzamības līmeni attiecībās TTIP sarunām. Tas ir viens no elementiem šajās dinamiskajās attiecībās ar Eiropas parlamentu. Komisija apsveic to, ka ombuds, kā arī lūgumrakstu komiteja ir apsveikušas komisiju par rīcību abās šajās jomās. Un, protams, man šeit ir jāapsveic parlaments par to, ka tas ir uzņēmies tik aktīvu lomu, nodrošinot, lai tā notiktu. Komisija ir akceptējusi lielāko daļu no ombuda rekomendācijām attiecībā uz uh, durvju jautājumiem, un pagājuši, kad uh, pirmajā ziņojumā par uh, amatpersonu uh, Eh, darbību pēc tam, kad viņi ir atstājuši amatu, mēs esam ņēmuši vērā šo, šīs rekomendācijas. Tāpat arī mēs esam izveidojuši ekspertu grupas pēc ombuda lūguma. Ir arī vairākas citas jomas, kur komisija ir ņēmusi vērā rekomendācijas no ombuda biroja. Piemēram, esam veikuši ļoti daudz pasākumu, lai pilsoņu stīva būtu lietotājiem draudzīgāka, un te arī ņēmām vērā ombuda rekomendācijas. Tāpat arī rekomendācijas attiecībā uz Eiropas robežsardzi ir iekļautas uh, komisijas uh, pamatiesību jautājumu mehānismā. Tieši tāds bija ombuda ieteikums pēc uh, Frontex izmeklēšanas. Domāju, ka mēs izdarījām to, ko jūs vēlējāties, lai mēs darām. Un tagad runāšu par komentāriem attiecībā uz atbilstības rādītājiem in institūcijās. Uzskatu, ka komisija kopumā ir augsti atbilstības rādītāji. 2014. gadā tie bija 86%. Es ar prieku šodien uzklausīju uh, ombudas teikto, ka 2015. gadā tie būs 90%. Mēs mēģināsim darīt visu, kas ir mūsu spēkos, lai šos rādītājus vēl uzlabotu. Uh, Komisijai tas ir ļoti nozīmīgi, jo mm, komisija mm, tiek iesaistīta 60% no visiem gadījumiem. Tieši tāpēc mums vajadzētu censties sasniegt simtprocentīgu atbilstību. Protams, gadu gaitā šie atbilstības rādītāji var būt mainīgi, un tāpat arī ombudu secinājumi var būt atšķirīgi. Uh, Taču komisija kombuda piezīmes uztver ļoti nopietni, un mēs mēģināsim izpildīt rekomendācijas, kad vien tas ir iespējams. Viņa pieminēja vienu jautājumu, kur mēs nepiekritām, un mēs atgriezīsimies pie tabakas um, industrijas jautājuma mazliet vēlāk šeit Eiropas parlamentā. Uh, Priekšādātājs kundze, noslēgumā es vēlētos pateikties referentē un arī jums par šo debašu organizēšanu. Uh, Komisija arī nākotnē vēlas turpināt labo sadarbību ar ombudi un viņas dienestu. Un man personīgi piezīme - Orailijas kundze patiešām ir pelnījusi šo apzīmējumu tautas aizstāve. Paldies! Tagad došu vārdu uz divām minūtēm Valēsas kungām. Paldies! Vispirms es gribētu paust savu pateicību Rēlijas kundzei par paveikto ne tikai 2014. gadā, bet kopš viņa uh, ieņēma savu amatu. Viņas darbs vienmēr ir bijis uh, ļoti labs. Lūgunrakstu komitejas ziņojums par ombuda biroja igadējo darbību ir eh, ne tikai tāds kā kopsavilkums uh, par ombuda darbību katru gadu, bet tas ir arī atgādinājums mūsu Eiropas institūcijām domāt vairāk par pakāpojumiem, būt atvērtākām pilsoņiem un nodrošināt visaugstākos labas administrācijas standartus. Tam ir jāpieliek pūliņi no mūsu puses. Tieši tāpēc ombudes uh, eh, lēmums uzsākt izmeklēšanu pēc savas iniciatīvas ir mums ļoti labs stimuls. Šajā saistībā es gribētu paust savu atbalstu ombudes vēlmei nodrošināt lielāku caurdzamību un progresu attiecībās caurdzamības reģistru. Šis reģistrs, ko izveidoja kopīgi Eiropas parlaments un Eiropas komisija, mēģina atbildēt uz vissasāpējušākiem jautājumiem. Tiek reģistrētas uh, apmēram 7000 institūcijas, tas tiek darīts mm, brīvprātīgi, un pirms nedēļas vēl 49 iestādes eh, brīvprātīgi reģistrējās. Tas norāda uz to, ka šis reģistrs visiem ir ļoti svarīgs. Es uzskatu, ka reģistrā sniegtā informācija nodrošina dažādo iesaistīto pušu skaidru un caurzumu pārstāvību, un tas ir ļoti nozīmīgs solis uz priekšu. Tas lēmumu pieņēmējiem ļaus nodrošināt labāku caurdzamību, un mēs arī labāk sapratīsim, kas tieši mums ir jādara Eiropas iestādēs un Eiropas Savienībā kopumā. Liels paldies, Ombudes kundze, liels paldies par jūsu darbu. Paldies, tagad viena minūte Micī kundzei. Paldies! Viena gada gaitā vairāk nekā 3000 Eiropas pilsoņi ir lūguši palīdzību un pakalpojumus no Eiropas tiesības sarga. Šis augstais skaits norāda, ka Eiropas tiesības sargs nodrošina ļoti kvalitatīvus pakalpojumus Eiropas pilsoņiem. Ombudam ir ļoti nozīmīga loma. Uh, nodrošinot, lai pilsoņu tiesības tiktu respektētas. Līdz ar to Eiropas iestādes ir daudz draudzīgākas pilsoņiem un var nodrošināt lielāku palīdzību. Tas nozīmē, ka pilsoņiem e, institūcijas kļūst arvien tuvākas, taču mums nevajadzētu maldīties. Eiropas iestādēm ir jādara vēl vairāk, lai atjaunotu cilvēku uzticēšanos. Šī labā administrācija ir jātaino un jānodrošina tajā visaugstākie standarti. Šeit ir vēl daudz darāmā. Lūgumrakstu komiteja var palīdzēt pietuvinot pilsoņus lēmumu pieņemšanai. Mēs līdz ar to varēsim vairāk domāt par to, kas tiek darīts Eiropas līmenī. Es esmu priecīgs, ka ziņojums par Orailijas eh, ziņojumu ir tik pozitīvs. Paldies, tagad Marijas kungs. Priekšādātājs kundze, es eh, priecājos par to, ka mūsu vidū ir Eiropas ombude Orailijas kundze. Es vēlētos viņu apsveikt arī par atkārtoto ievēlēšanu amatā. Uzskatu, ka viņas mandāta laikā mēs esam novērojuši patiešām reālu progresu attiecībā uz pilsoņu tiesību aizsardzību. Mēs redzam, ka visās institūcijās ir pieaugusi cauredzamība. Un te nav runa tikai par institūcijām, te ir runa arī par daudziem citiem veidojumiem, kā piemēram trojka. Mēs redzam, ka tiek uh, pieņemti pasākumi, kas uh, izriet no pašu cilvēku vēlmēm. Ziņojums par ombuda darbību paredzēja Eiropas centrālās bankas uh, vēstules publiskošanu. Šī vēstule tika nosūtīta īrijas varas iestādēm. Es domāju, ka tas ļoti skaidri parāda, ka trojkas aktivitātes ir jāpublisko, ir jāpasaka, ka iespējams pastāv interešu konflikts starp Eiropas centrālajām bankām un citām institūcijām. Tāpat arī ir jārunā par Eiropas komisijas lomu šajā jomā. Uh, Šajās, eh, šajā sakarībā noteikti eh, interešu konflikta jautājumi iegūst īpašu nozīmi. Mēs redzam, ka palielinās problēmas, kas ir saistītas ar migrācijas plūsmām, un ir jādomā līdz ar to par Frontex lomu, un gribu pieminēt arī TTIP sarunas. Ir skaidrs, ka caurzmības trūkums attiecībā uz piekļuvi TTIP dokumentiem nepie kā laba ne, nenovedīs. Tas īsnībā rada tādu slepenu diplomātiju. Pilsoņiem ir jānodrošina piekļuve dokumentiem. Un tas nozīmē arī to, ka šeit vajadzētu iesaistīt arī ASV vēstniecības. Apsveicu jūs un turpiniet šo labo darbu. Tagad uh, vārds Vikstrēms kundzei no Lūgumrakstu komitejas. Paldies, priekšādētāji! Es vēlētos apsveikt Eiropas ombudi Emīliju Railiju par viņas izcilo darbu. Personīgi, Emīlija, es gribētu jums pateikties par labo sadarbību ar jums un jūs iestādi. Mūsu komiteja ir vien ir liels prieks ar jums sadarboties. Es apsveicu to, ka Eiropas tiesības sārdze galvenokārt koncentrējas uz caurzmības jautājumiem. Uh, Caurdzamība un atklātība ir garantija labai administrācijai. Tiesības sarga birojas šeit strādā, šeit, šeit nodrošina ļoti nozīmīgu lomu, lai Eiropas iestādes varētu būt efektīvākas un pilsoņiem draudzīgākas. Tas, protams, rada lielāku uzticēšanos Eiropas Savienībai. 2014. gads īpaši saistījās ar uh, ombuda darbu pie Frontex birojā. Uh, Frontex aģentūrai ir jānodrošina pietiekami daudz resursu un personāla, lai tas varētu aizsargāt mūsu ārējās robežas un lai visas iestādes varētu pildīt savu lomu. Tieši tāpēc es apsveicu to, ka Eiropas komisija ir ņēmusi vērā rekomendācijas, ko sniedza ombuds attiecībā uz Frontex. Un tāpat ir izveidots mehānisms, lai izskatītu iespējamus cilvēktiesību pārkāpumus. Es eh, priecājos, ka ir paredzēti attiecīgie procesi. Zviedrijā, kurus pazīstu vislabāk, tiek uzskatīts, ka Eiropas iestāžu darbība ir vēl ar vien necaurēdzāmā. Tas mūs patiešām uztrauc, jo līdz ar to tiek ierobežotas Eiropas pilsoņu iespējas aktīvi piedalīties. Labā demokrātijā ir vajadzīgs, lai lēmumus varētu ietekmēt paši pilsoņi. Šeit vajadzētu nodrošināt aktīvas diskusijas ar pilsoņiem dalību valstīs. Tas uzlabotu demokrātijas priekšnosacījumus un iestādēm arī vajadzētu uzņemties atbildību par informāciju un dialogu ar pilsoņiem. Ir ļoti būtiski, lai mēs uzņemtos šo atbildību un lai mēs uzsāktu šīs kopīgās diskusijas. Kopā mēs varētu nodrošināt, lai pilsoņi būtu labāk informēti par Eiropas Savienību un varētu piedalīties lēmumu pieņemšanā. Vēlreiz paldies par jūsu darbu. Paldies Vikstrēms kundzei un tagad viena minūte Albiolas Guzmanas kundzei. Paldies! Ziņojums par ombudu skaidri norāda uz to, ka vēl ar vien trūkst cauradzamības Eiropas institūcijās. Lobētāju un interešu grupas dažkārt atver durvis, bet pēc tam šīs durvis atkal tiek skaļ aizsirstas Eiropas pilsoņu sejā. Tas ļoti skaidri parādījās TTIP sarunās. Šeit ombudam vajadzēja uzsākt divas izmeklēšanas, lai nodrošinātu to, ka tiek publiskoti dokumenti par TTIP sarunām. Saskaņā ar ombuda teikto, vēl ar vienu ir ļoti augsts slepenības līmenis iestādēs attiecībā uz dokumentiem. Es gribētu norādīt, ka šeit Parlamentā, ja mēs vēlamies iepazīties ar TTIP dokumentiem, mums ir jādodas uz slepenu telpu, mums ir jāparakstās par to, ka mēs e, visu paturēsim slepenībā. Es gribētu norādīt, ka šeit ir jau iesniegti vairāk tūkstoši pilsoņu parakstu. Paldies tālāk, Alkans kundze. Og selvfølgelig allermest først og fremmest tak til dig, Emily, Es domāju, ka mums vajadzētu ievērot sadarbības garu, un šeit es īpaši vēlētos pateikties Emīlijai. Emīlija uh, ir nodrošinājusi to, ka mums uh, patiešām viņu vajadzēja ievēlēt uz otru termiņu. Ir skaidrs, ka viņa ļoti iestājas par politiskas vienprātības atrašanu. Mēs varam konstatēt, ka Eiropas iestādes uh, beidzot sāk saprast to, ka Eiropas lietām vajadzētu būt uh, publiskām. Es patiešām priecājos, Emīlija, par visu to, ko tu esi darījusi Frontex labā, un jo īpaši par jūsu darbu pie caurdzamības. Tāpat arī es gribētu pieminēt TTIP. Ir ļoti būtiski iestāties par labu administrāciju. Laba administrācija nozīmē to, ka pilsoņiem tiek sniegti pakāpojumi, viņiem tiek sniegtas ātras, skaidras atbildes un skaidrojumi. To visu vajadzētu ieviest sistēmā, jo šķiet, ka ne visiem pašlaik vēl viss ir skaidrs. Atklāt sakot, nevajadzētu būt uh, problēmai, ka cilvēki neusticas institūcijām, bet, diemžēl, eh, šīs problēmas pastāv, tāpēc, ka vēl ar vienu ir ļoti daudz um, interešu konfliktu. Pašlaik ir jānodrošina, lai nebūtu vispār nekādu profesionālu interešu konfliktu Eiropas amatpersonu vidū. Uh, Uz to vajadzētu likt galveno uzsvaru. Tāpat arī vajadzētu atrisināt pamatiesību aģentūras problēmu. Uzskatu, ka šeit vēl ar vienu netiek nodrošinātas iespējas uz taisnīgu tiesu. Iespējams, ka varbūt šeit vajadzētu iesaistīt nacionālos mediātorus. Protams, jums ir tiesības izskatīt eh, situāciju parlamentā, bet uh, Jums ir arī pienākumi attiecībā uz mums, un tie mums ir jāpilda. Paldies, Elkins kundze. Tagad eh, Evī kundzei vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Ļaujiet arī man pievienoties pateicībai, kas tiek izteikta ombudei Orēlijai eh, par to, cik viņa efektīvi un apņēmīgi ir strādājusi, lai palielinātu caurskatāmību Eiropas Savienības iestādēs Ņemot uh, vērā, cik ir bijuši izmeklēšanas gadījumi saistībā ar pieejamību informācijai un dokumentiem, bieži vien šīs, uh, šie iesniegumi arī tiek noraidīti. Un es vēlētos koncentrēties uz izmeklēšanas aspektiem saistībā ar struktūra fondu izlietojumu. Diemžēl līdz šim struktūra fondiem nav bijusi efektīva uzraudzīšanas sistēma un atbilstīgi mehānismi, piemēram, saistībā ar revīzijas metodēm. Bieži vien eh, revīzijas veicējs eh, pats ir eh, tā iestāde, kurā tiek veikta revīzija. Un vairāki projekti, piemēram, ātrvilcienu posms starp eh, Lionu un Turīnu. Tur ir ļoti strīdīga situācija, konflikts ar vietējiem iedzīvotājiem. Tomēr projektu daļēji finansē Eiropas Savienība. Un vai ombudi varētu arī šādas lietas izmeklēt, sadarbojoties ar revidentiem, nodrošinot, eh, ka pārmērīgās neatbilstības, kas joprojām ir problēma, tiktu likvidētas. Paldies, Liberton kungs tālāk. Merci. Priekšādātāji, paldies. Šis ziņojums runā par 2014. gada darbību ombuda biroja. Es, at, es saprotu, ka me, ombuda ir centusies uzlabot Eiropas administrācijas darbību šai jomā, un šai jomā uzņēmusies divas iniciatīvas, ko gribētu arī vērtēt ļoti atzinīgi. Attiecībā uz lobēšanu viņai ir izdevies radzi, radīt pārskatāmības reģistru, un tur vairāk kā 7000 lobētāju grupu tiek attiecīgi arī reģistrēts. Šis reģistrs līdz ar to ļaus ne tik vien samaksāt 36 tūkstošu lobētāju ietekmi uz eh, lēmumu pieņemšanu, bet, nu, un ļaus atbilstīgi darboties. Turklāt eh, arī klinisko izmēģinājumu jomā ombude centusies panākt pārskatāmiem, tomēr jāsaka, ka tikai daļēji pagaidām tiek publiskota šāda informācija. Un nepieciešams zināt vairāk par tiem medikamentiem, kas tiek izstrādāti, lai laistu tos tirgu, un tas tam jānot, protams, pārskatāmībā šai ziņā ir zinām iero, ierobežojumi, un arī Aurēlijas kundzei nav izdevies nodrošināt, piemēram, pilnīgu eh, pārskatāmību attiecībā uz tafta eh, no, nolīgumu slēgšanu un sarunām. Problemātika, kas jāskata ombudē, ir ļoti plaša Eiropas Savienība. Uh, Eh, un galu galā nedrīkst būt tāda, ka nav šīs demokrātiskās kontrolas par starptautisku nolīgumu slēgšanu. Mums turklāt eh, tādā, tādā gadījumā Eiropas parlaments nebalsošu par šo nolīgumu, kas ir pieņems kaut kādā slēptā veidā no pilsoņiem. Turklāt Rēlīs kundze ir pieļāvusi arī kļūdu eh, Uh, uzsākot šo procedūru pret uh, Frontex attiecībā uz bēgļu jautājumu. Šī procedūra tiks tagad instrumentalizēta, lai ļautu bēgļiem palikt Eiropā. Un visu šo iemeslu dēļ, arī šo neizdošanos dēļ, es tomēr balsošu pret šo ziņojumu. Next... Paldies. Tālāk uz pusotru minūti Morvai kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Brīnišķīgs rīts Briselē, kārtējo reizi šeit Eiropas parlamentas e, plenāsēžu zālē redzam tādu pašu dinamiku. Eiropas ombude atskaitās par savu darbību. Viņai nav juridiskā grāda. Līdz ar to ne, šeit nevar būt ne par kādu profesionalitāti runa viņas darbībā zālē ir kā 25 deputāti, kas pļāpā savā starpā par to, kā padarīt Eiropas Savienību vairāk demokrātisku un kā labāk lobēt, it īpaši attiecībā uz bēgļiem un migrāciju. Orēlijas kundze, dargie kolēģi, man ir ideja, kā būtu, ja mēs ieklausītos Eiropas pilsoņos, kurus saka, ka mums ir ļoti žēl šos nabaga cilvēkus, jo viņi ir bēgļi, kas bēg no rietumu uzsāktiem kariem, bet mēs nevaram um, sadzīvot ar konkurentiem jauniem. Būtu labi, ja tas atspoguļotos debatēs. Un ko jūs darat? Jūs atļaujat ūdens lielgabala izmantošanu pret pilsoņiem, kas aizstāv savas tiesības Eiropā. Jums būtu jākaunās par sevi. Uh, Es ierosinu Eiropas iedzīvotājiem cīnīties par savām tiesībām un panākt tiesības referendumu sasaukt. Paldies, Jārkungs tālāk. Paldies priekšsarētāji. Liels paldies arī ombudei, Orailijai sadarbība ar lūgumrakstu komiteju ļoti laba. Tā ir nevienk nevis vienkārši laba, bet e, ievērojami labāk nekā iepriekš jūsu priekšgājējiem. Mēs viņam būtu trīs zvaigznes piešķīruši jums par vienu vairāk, tā kā labi, e, laba sadarbība ir bijusi. E, caurskatāmība bija būtiskākais jautājums šai ziņojumā, un savas politiskās grupas vārdā varu teikt, ka arī mēs uzskatām, ka uh, Eh, caurskatāmības eh, trūkums galu galā noved pie uzticēšanās trūkuma. Mums ir bijušas lielākās debats eh, tieši par jautājumiem, kas nav dokumentos, un es aicinātu uh, deputāts vairāk izmantot eh, šīs lasīšanas eh, telpas iespējas, lasītavā iepazīties ar tētību dokumentiem, tad par caurskatāmības reģistru. Tur jums ir eh, no mūsu puses liels atbalsts. Vienīgi attiecībā uz konkrētiem īstenošanas pasākumiem jāpievērš uzmanība arī tam, lai tas viss būtu praktiski īstenojams un nekavētu parlamenta darbu. Kur ir vēl uzlabojuma iespējas? Es domāju, ka ir ātrāk jānosūta iedzīvotājs sūdzības tur, kur viņas būtu pēc piedarības jāskata. Mums ir dažādas institūcijas šajā jomā. Mēs šajā ziņā spēlējam vienotā komandā, Mēs vēlamies eh, strādāt arī vienotā komandā un tad līdz nākamajai reizei, kad apspriedīsim jūsu tālāko darbu. Paldies! Paldies, eh, Jāra kungs, vai jūs pieņemat zilās kartītes jautājumu? No Frunzulikas kunga. Jā, lūdzu, 30 sekundes jautājumu uz. Paldies! Godātais kolēģi! Kā jūs zinat, Ombuds 2014. Eh, gadā un 2015. gadā ir uzsākuts vairākas izmeklēšanas. Eh, ņemot vērā šo briesmīgo situāciju ar migrantiem, kus, kas sašķeļ Eiropas Savienības dalības valsts, vai jums neliekas, ka ombudai būtu jāuzsāk izmeklēšana attiecībā uz to, kā tiek ievērots eh, Schengenas līgums un kā tas ietekmē Eiropas Savienības pilsoņus? Paldies! Jāra kungs, atbilde pirmā piezīme. Tas ir labi, ka ombudē ar to nodarbojas. Otrakārt, būsim atklāti ar migrācijas problēmu. Mums ir milzīga problēma Eiropas Savienībā. Visi it kā katrs strādā savā virzienā, tāds iespējas rodās, bet es atbalstu ombudi un es domāju, ka visām iestādēm, ombudei, parlamentam un komisijai uh, kopīgi jāatrod risinājums šai e, problēmai. E, iedzīvotāji nav interesēti dzirdēt problēmas aprakstu, bet e, redzēt risinājumu. Tādēļ mums ir intensīvi jāstrādā pie šīs problēmas risināšanas. Paldies! Paldies, tālāk Gijom kundze, vienu minūtu. Paldies. Vienā minūtā jāsaka, ir grūti pieminēt visas tās darbības, ko īstenojas ombuda. To ir ļoti daudz un tās ir dažādas. Tāpat laikā ceru, ka um, priecājos, ka viņa ir šādā veidā tuvojusies pilsoņiem, un tas ir ļoti labi. Nu, par vienu tēmu tomēr gribu ātri mm, mazliet parunāt. Un tā ir pārskati, pārskatāmība lobēšanas jomā. ļoti, būtu ļoti labi panākt turklāt arī to, ka, piemēram, nenot, nav nerodas interešu konflikta attiecībā uz es iestāžu ierēģiem, kas dodas prom. Un arī šis publiskais reģistrs par interešu uzrādīšanu ir ārkārtīgi svarīgs. Tāda nebija līdz brīdim, kad jūs ieradāties, bet jāsaka, nu, ideja par to radās jau pirms jūsu stāšanās amatā, jau 2015. gadā. Kā rīkoties uzticami, ja viena no iestādēm tāpat laikā nepiedalās šai pārskatāmības centienu īstenošanā, un te es domāju padomu, un tāpēc gribu jums uzdot jautājumu, vai nav pienācis laiks paredzēt kaut kāda veida neatkarīgas institūcijas radīšanu, kas politiskā kārtā nodarbotos ar pārskatāmības jautājumiem tādā, tā, tā, tā tas, piemēram, ir Francijā, un kas tādā veidā nodarbotos ar šādu interešu konfliktu identificēšanu daudzos līmeņos. Paldies! Uz vienu minūti nākamais runātājs Geriks Kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Arī es eh, jums, Orēlijas kundzei, kā ombudē vēlos pateikties augstais eh, iesniegums skaits eh, jūsu birojam parāda to, ka jūs cilvēku vārdā veicat lielisku darbu, lai uzlabotu situāciju Eiropā. Un to mana EKR frakcija arī atbalsta. Bet jūsu darbs arī pierāda, ka bija labi un pareizi iecelt jūs eh, amatā jūsu iepriekšējās darba pieredzes dēļ bet ir piešķirts arī e, darbam politiskais raksturs. Kā jau Strasbūrā tika pieminēts, tētipa jautājumā pašiniciatīvas ziņojums varētu būt nepieciešams, lai pārliecinātos, ka Eiropas Savienība ievēro caurskatāmības e, noteikums. Īsumā paldies par jūsu darbu, par jūsu iesaistīšanos. Tas piešķir jūsu amatam arī lielāku atpazīstamību un uzlabos situāciju kopumā. Paldies! Tālāk Beseras kundze, pusotru minūtu. Paldies priekšsarētāji, paldies komisijas vicepriekšsarētājiem un esiet sveicināti Orēlijas kundze. Man prieks jūs redzēt šeit parlamentā atkal. Kā lūguma raksta komitejas loceklei, eh, man jāsaka, ka jūsu veiktais darbs ir ļoti svarīgs Eiropas pilsoņu labā. Mums komitejā ir prieks sadarboties ar jūsu biroju un atbalstīt jūsu darbību. Jūs esat bijusi ļoti apņēmīga savā darbā. Ombuda darbs ir nepieciešams, lai uzlabotu pārvaldību Eiropas Savienības iestādēs. Jūs esat tētips sarunas eh, skatījusi kā jautājumu bīstamās eh, ķīmiskās vielas, Frontex. Tas viss ir bijis ļoti noderīgs darbs, un esat panākusi arī rezultāts. Un tas vien ļoti labi parāda, cik labi mēs sadarbojamies. Tas, ko mēs eh, šodien izskatām, ir 2014. gada darbs. Esmu redzējusi, redzējusi arī jūsu eh, darbu 2015. gadā attiecībā uz migrācijas krīzi. Tas ir ļoti labs darbs. Jums ir augstī kvalitatīvi strādājuša komanda un jūs strādājat Eiropas pilsoņu vārdā. Paldies, Kuņevs kundze, tālāk vienu minūtu. Επιστευόμαστε στην Ευρωπαία διαμεσολαβήτρια. Γιατί... Paldies, priekšsēdētāji. Ombuda bīrojas ir viena no retajām iestādēm kurām parasti iedzīvotāji vēl uzticas krīzes apstākļos. Mums ir jānodrošina, ka cilvēktiesības un pamatiesības tiek ievērotas. īpaši ievērība šobrīd jāpievērš arī migrantu cilvēktiesībām. Un man prieks redzēt darbu kas tiek veikts, lai uzlabotu caurskatāmību. Mēs atbalstam ombudas pašiniciatīvas ziņojumu par Frontex darbību, jo ir nepieciešams mehānisms sūdzību iesniegšanai un izskatīšanai. Tā ir joma, kur nepieciešama arī jūsu turpmākā darbība, strādājot pie visām Eiropas Savienības ārējām robežām jo cilvēkiem ir tiesības sagaidīt, ka viņu cilvēktiesības tiktu ievērotas. Tas pats ir attiecināms e, arī pie robežas ar e, bijušo Dienaslāvijas Maķedonijas republiku. Paldies, Arnot kungs, tālāk. Paldies, neesmu šeit, lai kritizētu ombudi, kur e, strādā un veic ļoti sarežģītu darbu. Liels skaits uh, Eiropas Savienības iedzīvotāji neusticas Eiropas Savienības iestādēm. Apvienotā karalistē šādas cilvēku skaits ir vēl lielāks. Mums ir neticami mazs eh, skaits to gadījumu, kad eh, amatpersonas tiek nos, eh, notiesātas par pārkāpumiem savā darbībā. Mums jāsaka, ka tiešām pat britu iedzīvotāji varētu būt šeit klāt Briselē, ja viņi redzētu eh, visas izšķērdības, kas šeit ir redzamas, tad 23. jūnijā viņi skaidri nobalsot par izstāšanos no Eiropas Savienības. Nākamā runātāja ir Esteras Feragut kundze. Paldies, priekšsēdētāji! Vispirms vēlos izteikt pateicību Aurēlijas kundzei par viņas darbu, apsveikt viņu ar eh, atkal ievēlēšanu uz nākamo termiņu. Viņa mēģina uzlabot Eiropas Savienības institūciju veikto eh, pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem. Šeit šorīt daudz runāts par caurskatāmību un Protams, ka tas ir viens no mērķiem ombuds darbā un vēlos apsveikt eh, ombudi ar to, ka viņa ir panākusi lielāku caurskatāmību Eiropas Savienībā. Tāpat vēlos pateikties eh, viņai par viņas pašiniciatīvas izmeklējumiem. Vēlos runāt par problēmām administrācijā. Viens no mērķiem ombudu darbā ir uzlabot uh, publisko administrācijas darbu. tie, tam ir jāatbilst Eiropas Savienības pamatprincipiem. Direktīva pret diskrimināciju, kas šobrīd padomē ir iestrēgusi, un Marakešs līgums, eh, kur noteikts, ka cilvēkiem ar invaliditāti ir jānodrošina labāka piekļuve Es zinu, ka ombude e, aktīvi seko arī ANO struktūru darbam un vēlas uzlabot e, situāciju cilvēkiem ar invaliditāti, bet vai nevarētu tomēr vairāk darīt, lai šobrīd nobloķēto direktīvu atbloķētu padomē? Paldies! Kirtons Dārlings kundze. Paldies priekšsarētāji, paldies Relijas kundzei, paldies arī mūsu referentei. Šajā ziņojumā uzsvērt, cik svarīga loma ir Eiropas ombudei nodrošinot Eiropas demokrātiju, nodrošināt to, ka iedzīvotāji balsas tiek sadzirdētas. Pagarinātajā termiņā ombude ir uzlabojusi caurskatāmību, aizstāvējusi pamatiesības un veikusi dažās darbības eh, sabiedrības labā izmeklēšana attiecībā uz tētipu sarunām ir palīdzējusi sasniegt mums lielāku caurskatāmību nekā jebkad agrāk tā ir bijusi Eiropas tirdzniecības politikā. Vairāk dokumentu ir publiskoti un nodrošināt lielāku piekļuvu dokumentiem. Lai tētipu līgums būtu atbilstīgs, mums ir jānodrošina, ka tādi uh, Tādas iestādes kā NHS apvienotajā karalistē būtu darbotos pietiekam caurskatāmību, un apvienotā karalistes valdība varētu no jūsu darba, Rājas kundze, e, daudz mācīties piemēram, par tētību ietekmi uz NHS un valdībai būtu pēc iespējas ātrāk jāpublisko šo informāciju signāls par eh, to, ka migrantu cilvēktiesības ir jāievēro, tik skaidrs sadzirdēts. Un es atbalstu ombudas aicinājumu izmanto, izveidot eh, sūdzību izskatīšanas mehānismu cilvēkiem, eh, kas ir ieradušies Eiropā kā bēgļi. Tāpat arī klīniskie pētījumi, lai tas, ka tagad Eiropas zāļu aģentūra publisko šos datus, uh, parāda, ka ir spērts vēl viens solis uz priekšu e, hepatīta C un citu smagu slimību zāles e, tagad būs vieglāk pieejams un arī informācija par tiem. Es aicinu turpināt ombudi uzsākto darbu, atbilstoši savam piecgadas plānam, lai nodrošinātu, ka mēs visi iegūstam no tā nepacitību, gaidam turpmāk sadarbību ar jums un jūsu komandu. Paldies! Arnot kungs vēlas jums uzdot eh, zilās kartītes jautājumu, vai jūs pieņemat? Jā, lūdzu, Arnot kungs. Paldies. Jūs runājat par garantijām saistībā ar TTIP un tās ietekmu uz NHS. Es saprotu, ka tas ir ļoti atšķirīgi no tā, ko arotbiedrības saka. Tur, man liekas, vienprātīgi pirms pāris dienām eh, tika pausts paziņojumā, uh, Vai jūs eh, nu, vienbalsīgi un skaidri noraidat eh, tur pausto informāciju? Paldies, eh, Arnot kungs, par jautājumu, bet jūs laikam esat pārpratis. Es teicu, ka, lai nodrošinātu sabiedrības uzticēšanos tirdzniecības politikai, mums ir nepieciešama um, ehm, izvērtēt tētip ietekmi, tā skaitā uz NHS, un tas rada bažas. Valdība apvienotajā karalistē ir eh, sagatavojis juridisko atzinumu. Es esmu prasījusi to publiskot, tāpat arī arotbiedrības apvienotā karalistē, un valdībai tas būtu tagad jādara. Pāriem pie nākamā runātāja, un tā ir Tomašičs kundze uz vienu minūti. Paldies! Paldies! Vēlos apsveikt jūs ar atkal ievēlēšanu amatā uz nākamo termiņu. Tas tiešām ir bijis ļoti pozitīvi, kā jūs esat strādājusi kopš sava amata ieņemšanas. Un es domāju, ka mēs e, redzēsim vēl daudz līdzīgas iniciatīvas kā iepriekš no viņas puses. Vispirms jau paldies e, par caurskatāmības uzlabošanu Eiropas Savienības iestādēs. Komisija ir pārāk daudz pārkāpumu veikušai ziņā, it īpaši jau saistībā ar tētipu sarunām. Eiropas Savienības iestāžu pārstāvi, kas runāja tīpaši par digitālu tirgu, viņiem vajadzētu saprast, ka tas skar ne tikai tautsēmniecību, bet arī politiku. Eh, sarunas aiz eh, slēgtām durvīm jau ir jābūt eh, pagātnē. Zlās kartīts jautājums, lūdzu. Mulțumesc, doamna președintă, stimată colegă. Paldies, priekšsēdētāji. Godētā kolēģi, jūs runājat par pārskatāmības trūkumu un minējāt e TTIP kā piemēru. Vai jūs varētu tādā gadījumā paskaidrot? Kā tad jūs vēlaties redzēt šīs sarunas norisināmies pašreizējā procesā? Kolegice, sve što se radi iza zatvorenih... Godātā kolēģe, viss, kas notiek aiz slēgtām durvīm, pat ja mēs to daram pilnībā godīgi, rada tomēr cilvēkiem šaubas. Nav jēgas kaut ko tādu darīt aizslēgtām durvīm, jo mēs taču esam eh, tie, kas strādā Eiropas pilsoņu labā. Jā, tad Makī kundze pusotru minūtu tālāk lūdzu. Yhtyä niihin kiitoksiin, joita täällä edellä on esitetty. Liels paldies! Gribu pievienoties pateicības vārdiem, kas tika veltīti ombudē par labi paveikto darbu. Gribu viņai pavisam personīgi arī un viņas dienestam teikt paldies par darba efektivitāti saskaņā ar to, kas ir jūsu dokumentos, tā viņš šķiet, ka jūsu dienests ir, nu, salīdzinoši ierobežot, eh, ir ierobežot skaitā, bet efektivitāte ir pilnīgi noteikti skaidri redzama. Es labprāt cīnīšos par to, lai jūs saņemat vairāk references, lai šo efektivitāti varētu uzvē, uz, uzlabot vēl tālāk un lai jūs varētu darbu vērst plašumā. No savas puses savukārt gribētu runāt par Lisabonas līgumu Lisabonas līgumā tiek teikts, ka Eiropas iestādēm ir jāpieņem tiesība akti, kas būtu efektīvi, labi īstenojami, un es gribētu par to, uz to runāt vairāk, jo eh, ir, protams, eh, visā šajā procesā iesaistīts arī citas iestādes komisija, padomu un tā tālāk. Uh, Bet domāju, ka tieši laba administrācija ir tā, kas nodrošina tālāku šādu tiesību aktu un noteikumu īstenošanu. Un te nu tad tas nozīmē arī, ka ierēģiem jābūt eh, atbilstīgiem visā savā rīcībā. Nereti ir tā, ka mm, iedzīvotājiem trūkst arī informācijas par to, kā sūdzēties par attiecīgu ierēģu darbību. Paldies! Nākamais runātājs ir jādas kundze. Priekšādētāji, paldies! Atzinīgi vērtēju šo ziņojumu par eh, Emīlijas Orailijas darbību un gribu apsveikt viņu ar lielisku paveikto darbu ir, protams, ārkārtīgi svarīgi, lai darbotos tāds dienas vai tāds pastāvētu, un te varam pie, runāt arī par konkrētiem, gan, piemēram, kopējās zivsaimniecības politikas eh, in, jau, lieta, kas tika izskatīta. Uh, Komisija liedza pilnu piekļuvu dokumentiem, bet ombuds darbības rezultātā tomēr tika nodrošināts eh, pienākums būt pārskatāmiem šai darbībā. Tas pats attiec arī uz TTIP un ļoti labi būtu, ja ombudai būtu pilnvars un tiesības piespiest zinām, zināmā mērā vienu vai otru iestādi, atspogļot interešu konfliktus, uzrādīt informāciju. Pastāvējušas plašas aizdomas attiecībā uz TTIP un pavisam pamatot. Tiešām gribu teikt paldies par visai varonīgo darbu, ko veica Aurālijas kundze arī arī darbā ar ECB, eh, un es tā visa rezultātā varēju parādīt, eh, varējām uzrādīt vēstuli īrijas valdībām, kurā jau tika uzrādīta šī korumpētība mm, finanšu jomā. Ir skaidrs, ka ombuda dienas darbojas atbilstīgi un kļūst ar katru brīdi ar vien stiprāks aizstāvot pilsoņu intereses. Paldies tālāk uz vienu minūti Vinbergas kundze. Paldies priekšādātāji. Par bēgļiem runājiet un bēgļu aizsardzību. Šis jautājums ir tik ārkārtīgi plašs un aktuāls šobrīd Eiropas Savienībā, bet problēma ir tāda, ka lielākā daļa bēgļu, ko sastopam pie Eiropas Savienības robežām, faktiski ir ekonomiski rakstura bēgļi. Tikai daži no viņiem pieprasa paprasījumu humāno apsvērumu dēļ. Līdz ar to lielākā daļa šo bēgļu būtu jāsūt atpakaļ, bet tas nereti nav iespējams. No cilvēktiesību aspekta raugoties šādi atpakaļ nosūtīšana jau nebūtu nepārkāpšo cilvēku cilvēktiesības. Es domāju, ka eh, vajadzētu, nu, vajadzētu kaut kādu mehānismu, kas, piemēram, eh, sūdzību mehānismu, kur tie, kuri uzskat, pret viņiem nav atbilstīgi izturējušies, var iesniegt sūdzības, bet tam jābūt realistiski veidojam. Es domāju, ka mēs eh, nedrīkstam pašreizējo sistēmu pasliktināt. Es domāju, tur ir e, ļoti uzmanīgi jāpiet šiem jautājumiem. Paldies. Nākamais runātājs Zvera kungs. Vsako leto sprejemamo to poročilo v obliki resolucije Evropskega parlamenta. Paldies, priekšsēdētāji. Šajā ziņojumā tiek norādīts, ka jūs veicat ļoti labu darbu. Jūsu biroja nosaukums e, ombudai tiesības sargs e, norāda, cik svarīgs šis darbs ir. Bet eh, tas nenozīmē, ka ir pienācīgs kompetences apjoms. Sūdzības tiek pieņemts tikai tad, ja tās tiek iesniegts par konkrētu iestādi. Savādāk jūs vienkārši pārsūtat eh, to uz eh, nacionālo līmeni. Arī man bija personīga pieredze šajā ziņā. Es vēlēs norādīt uz cilvēktiesību pārkāp attiecībā uz iepirkumu, bet tas netika pieņemts, jo tika sacīts, ka nav skartas ES tiesības. Uh, un e, tiku man sūdzība nosūtīta uz to sistēmu, sistēmu pret kuras vēlējos iebilst. Tad jautājums, vai šāds tiesības sargs ir vispār, vai ombuds ir nepieciešams. Nācimedzot, nu, jau e, nepieciešamība pastāv, bet būtu vajadzīgs īsts tiesības sargs kur būtu pietiekama kompetence reaģēt uz īpaši skaidram tiesību pārkāpumiem. Paldies! Lielas paldies! Tālāk uz vienu minūtu Liberatskī kungs. Paldies priekšādātāji. Mēs runājam par ārkārtīgi labu ziņojumu un nenoliedzam, ka tur atspoguļoti patiesi fakti. Uh, Nu, pavisam vienkārši šī informācija ir tieši tāda, kāda ir situācija un korekti atspoguļo realitāti. Gribu uzsvērt, ka mūsu sadarbība ar ombudi nu, nav aktuāli tikai šodienas debatēs. Kvestoru kolēģi regulāri ar viņu tieks, arī mums regulāri ir tikšanās ar viņu. Un tas nozīmē, ka šī sadarbība patiešām ir visai konstanta un pastāvīga, kas attiecas uz pārskatāmības reģistru tad šī doma ir ļoti svarīgi šai modus operandi. Un vēl viena svarīga tiesība, protams, ir pamatiesības. Nesen tika par to sagatavot ziņojums, un tur um, tiek konstatēts, ka situācija ar pamatiesībām pasliktinās arī Eiropas Savienības ietvaros atsevišķās dalību valstīs. Un tāpēc gribētu vēlēt jums, ombuds kundze, panākums tālākajā darbā un vienlaicīgi teikt, ka pilnībā atbalstu jūsu ziņojumu. Paldies tālāk Spinelī kundze uz vienu minūti. Liels paldies priekšsēdētāji! Es gribētu teikt paldies ombudei par ļoti veiksmīgajām un vērtīgajām izmeklēšanas darbībām, ko viņi īstenojas. Un tas, tas manuprāt, īpaši attiec uz Frontex un migrāciju plūsmu un arvien vairāku, arvien pieaugošo bēgļu skaitu. Eiropas Savienība kļūst arvien noslēg, noslēgtāka pret valstīm tādām kā Turcija, kas savukārt, man šķiet, paraprat, pilnībā ignorē cilvēku tiesības. Tika saņemts saņemtu prasība Frontexam izveidot sūdzību mehānismu, lai iedzīvotāji varētu, lai ieradušies migranti varētu sūdzēties, iesniegt sūdzības par Frontex darbību. Un tā, jāsaka, ir visai nozīmīga doma, vērtīga doma. Nu, bet tad tagad tālāk mums ir jāpārliecinās, ka viņi tiešām šo ieteikumu arī nodrošina un nodrošina to cilvēku labklājību, kas, piemēram, tiek arī sūtīti atpakaļ, un tie nedrīkst būt tikai tukšvārti. Nu, vai būs, piemēram, arī NVO iespēja iesniegt sūdzības šai saistībā, vai anonīmas sūdzības būs pieļams? Kā jūs lemsiet par šāda mehānisma izveidi, kurā gadījumos sūdzības tika uzskatītas par pieļaujamām, kurās nē? Paldies, tāks pusot minūtu cakīkungs. Lielas paldies, priekšādātāji. Priecājos, ka Railijas kundze ir varējis pie mums atkal ierasties atzinīgi vērtē viņas īstenotu izmeklēšanu pamatiesību jomā, kuras mērķis bija izpētīt to, cik lielā mērā šīs pamatiesības tiek garantētas ES kohēzijas politikas īstenošanas jomā. Laba kohēzijas politikas līd, fondu un līdzekļu izmantošana, protams, ir pilsoņu interesēs. Es patiešām ceru, ka atbilstības veicināšana pamatiesību jomā arī būs viens svarīgs aspekts jūsu darbā arī turpmāk. Es strādāju pētī komitejai, lūgumrakstu komitejā, un tāpēc atzinīgi vērtēju arī jūsu izmeklēšanu attiecībā uz Eiropas pilsoņu iniciatīvu. Šis instruments var būt liederīgs tikai tad, ja tas atvieglo pilsoņu līdzdalību Eiropas debatēs un lēmumu pieņemšanas procesos ombudē jāsaka, darba priekšā ir ļoti daudz, jo ir pārskatāmības un objektivitātes, kas neret vēl ir problemātiska lieta. Piekrit, piekrītu ziņojumā teiktajam tajā brīdī, kad uh, kad tiek, eh, tomēr nevar piekrist eh, tam, ka ziņojumā tiek runāts, ka padomas darbs ir neatbilstīga administrācija. Tas man pat ir pārspīlējums. Skaidrs, ka skaitļi, ko iegūstam no ombuda dienesta, eh, liecina par to, ka vairāk kā puse sūdzību ir ārpus ombudē piešķirtā mandāta. Šo situāciju varam uzlabot, uzlabot komunikāciju ar pilsoņiem, jā, jāuzlabo darba efektivitāti, izplatot plašāku informāciju pēc iespējas vairākās valodās. Paldies tālāk uz vienu vienu minūtu Ajāls Senders kundze. Paldies priekšādātāji. Es arī gribu teikt paldies referentē par lieliski sagatavoto ziņojumu, paldies Timermans kungam par to, ka viņš atzina uh, šo, ka viņš atzina šo veiksmīgo ombudu vārdu tulkojumu tieši spāņu valodā, tātad interšu aizstāvis, un gribu teikt paldies ombudai par darbu, ko viņi veik uz Eiropas pilsoņu interšu aizsardzības. Jūsu darbs patiešām ietekmē Eiropas iestāžu darbu, uzlabo to, jūs nodrošināt vairāk paskatāmības, lielāku aizsardzību pilsoņiem, un turklāt jūs ļaujat aizsargāt arī tādā veidā Eiropas tirniecību. Mums ir noteikti zinām mērķi 2020. gadam, un tas nozīmē, ka mums vēl aktīvāk būs jāaizsargā Eiropas pilsoņu intereses, tieši tā kā referenta arī saka 22. punktā. Ir ārkārtīgi svarīgi arī tas, ka jūs efektīvi īstenojat komunikāciju par darbu, ko darāt. Sad, informēt tos, ko, uz kuriem tiek vērsts izmeklēšana, pēc tam komunicējiet viņiem arī rezultātus. Nedrīkstam turklāt aizmirst, ka ļoti daudzi pilsoņi izjūt milzīgu spiedienu, viņiem ir zemas algas, viņiem liek strādāt vairāk, smagāk. Tā nenoliedzami ir problēma. Manā valstī, Spānijā, ir ļoti daudz sūdzību tieši par šo aspektu Nu, es domāju, ka arī šai ziņā jāizdara tālāk centieni, lai situācija risinātu, tas jādara ombudei, jo galu galā jūsu rokās ir aizstāvēt Eiropas pilsoņus. Paldies tālāk uz vienu minūti Benito Ziloga. Paldies priekšādātāji. Pirmām kārtām gribām uzsvērt to, cik ārkārtīgi svarīgi ir ombuda loma Eiropā. Tas ir izšķirīgi nozīmīgi, ja runājam par Eiropas pilsoņu aizsardzību pret dažāda veida Eiropas iestāžu pārmērībām. Ombuds turklāt ir vajadzīgs arī tāpēc, lai aizsargātu migrantus, kas galu klāt šādām, šāda veida pārmērībām un izdarībām no Frontex puses krīt par upuri visbiežāk. Gribu pieminēt arī šo jautājumu par interešu konfliktu ierēģiem, kas dodas uz privāto sektoru, un paldies Railijas kundzei par darbu šai jomā. Es gribētu arī Eiropas ko komisijai teikt paldies. Mēs redzam tā, tāpat laikā, ka Eiropas komisijā šī parādība joprojām pastāv. Es domāju, ka jādara kas vairāk. Jābūt varbūt tādam visai publiskam sarakstam ar visiem tiem uh, ierēģiem Eiropas Savienībā, uh, kas uzrādītu, kur tad viņi dodas, kādus darbus viņi sāk darīt pēc tam, kad dodas prom no dienesta šeit. Un, attiecīgi, jā, jāizsano atbilstīgās direktīvas punkti. Mēs turklāt uzskatām, ka ļoti uzmanīgi jāsako līdz arī nacionāliem tiesību aktu, lai arī tie netiktu šai ziņā pārkāpt. Paldies tālāk brīvā mikrofona procedūra un pirmais runātājs Jakovčič kungs. Puno je toga učinjeno, gospođo javna pravobranitelj. Prav... Orailijs kundze. Paldies par jūsu darbu, bet eh, darāmā vēl ir daudz. Kā jūs redzat, mēs eh, no jums sagaidām ļoti daudz. Parlaments un mm, parlamenta deputāti no jums daudz ko sagaida, un tāpat arī visas pārējās Eiropas iestādes, un jo īpaši arī Eiropas pilsoņi. Mēs noteikti sniedzim, sniegsim jums atbalstu. To darīs visas mūsu komitejas un parlaments kopumā. Un Tieši tāpēc mēs cerām, ka šodien pieminētās problēmas tiks atrasinātas. Ir jānodrošina Eiropa būtu pēc iespējas caurzemākā un lai tā kļūtu arvien tuvāk pilsoņiem. Šeit jau īpaši es domāju par TTIP sarunām un par migrācijas problēmām. Cerams, ka jūs tuvākajā laikā varēsiet risināt šīs problēmas. Paldies, Paldies tālāk, no, Hoitels kundze bija sarakstā, bet viņas neredzu zālē, tāpēc Sina Dīnaškungs uz vienu minūti. Priekšādātāji. Centieni, ko izdara Railijas kundze laikā, ko viņa pavadījusi šajā amatā kopš atkārtotas iecelšanas tajā, eh, ir eh, ir veiksmīga. Viņa ir censusies padarīt Eiropas Savienību atvērtāku, tuvāku pilsoņiem. Tas, protams, nav viegls uzdevums. Ir vajadzīga vēl lielāka, plašāka pārskatāmība attiecībā uz Eiropas iestāžu darbību. Eirobarometra aptaujā pagājušajā nedēļā tika konstatēts, ka iedzīvotāju uzticēšanās iestādēm ir ar vien tālāk mazinājusies. Nu, tāpēc ir vajadzīgs rekomendācijas un piezīmes, eh, te konstatēts, ka uz kurām attiecīgi iestādes nav reaģējušas, lai arī ombudu tas ir izteikusi, nu, piemēram, attiecībā uz klīnisko izmēģinājumu jomu. Un arī TTIP sarunas nav tik pārskatāmas, kā tām vajadzētu būt. Tātad darba vēl ir daudz, un es patiešām ceru, ka jūsu izteiktās rekomendācijas tiks arī ievērotas. Tālāk Marinoja Pinto kungs. senhora provedora. Priekšādātāji, paldies. Ombuda dienesta pastāvēšana un darbs, ko jūs veicat, garantē Eiropas pilsoņu tiesību aizsardzību un spēcina šīs tiesības. Ombuds paveiktais, strādājot pie pilsoņu sūdzību izskatīšanas pret es iestādēm, nozīmē to, ka tas ir tāds reaktīvs, rēģējošs darbs. Un es domāju, ka varbūt tāpat laikā vajadzētu to mainīt un padarīt šo darbu par proaktīvāku, uzņemoties iniciatīvas arī no savas puses, arī tajos gadījumos, kad iedzīvotāji nemaz nav vēl iesnieguši sūdzības. Tādā veidā, lai labotu nepareizu pārvaldībējas iestādēs un dalību valstīs. Nu, piemēram, Dānijā ir pieņemti jauna likumi, saskaņā ar kuriem valsts var konfiscēt migrantu īpašumu pie robežas. Es domāju, ka šīs jautājums ir pelnījis ombuds uzmanību, jo es domāju, ka ir, tas ir tieši uzbrukums aiz pilsoņiem. Nu, un jautājums par nabadzību, protams, arī ir aktuāls. Nabadzība ir iedzīvotāja lielākais ienaidnieks, un tā būtu jāiznīcina. Arī pie tā ombudai vajadzētu piestrādāt nabadzības apkarošanu un pilsoņu tiesības pēcināšanu. Paldies, līdz ar to runātāju saraksts ir izsma, izsmalts, un došu vārdu komisāram Timermansam. Lūdzu. Priekšādātāji, paldies. Lielā tā, lielākā daļa deputātu, kas šorīt uzstājās, pauda atbalstu ombudas darbam un, un ziņojumam par Ailijas kundzes darbu, tāpēc man nav īsti vajadzīgs vairs par to runāt sīkumos. Koment, savos komentāros gribos pievērsties divu, diviem jautājumiem. Pirmām kārtām pārskatāmībai TTIP sarunu kontekstā Nu, un te nu gribētu ikvienam deputātam eh, viņus izaicināt, dot man priekšlikumu par jebkādām pasaules mēroga sarunām, kurās būtu vairāk pārskatāmības nekā šajās sarunās no Eiropas Savienības puses. Tāpat arī gribētu tad jūs eh, eh, lūgt vērsties pret visiem, kas saka, ka visam ir jābūt publiskām zināšanām, publiskotam. Nevar būt tādas starptautiskas sarunas, uh, kur eh, neviena no sarunu daļām netiek skatīts konfidenciāli, vairāk iemeslu dēļ. Un tāpēc es domāju, ka metodu, ko esam izmantojuši šobrīd, respektīvi, ka Eiropas parlamenta deputāti var iepazīsties ar dokumentu saturu, apsolot, ka viņi to nepaudīs tālāk, ir vislabākā informācija tautas pārstāvjiem pārliecināties un būt informētiem par šo sarunu tēmām, tāpat laikā nepārkāpjot atbilstīgos konfidencialitātes noteikumus. Otra tēma, par ko gribēju runāt un ko pieminēja daudzi klātesošie priekšādātāji, ir pārskatāmība. Mēs grasamies uzsākt publiskas konsultācijas par pārskatāmību, darīsim to jau nākam mēnes, gatavojot priekšlikumu parlamentam un padomēji par obligātu pārskatāmības reģistru izveidošanu, kas, manuprāt, ir nākamais solis pareizajā virzienā. Un, manuprāt, Tas būtu milzīgs solis uz priekšu arī tad, ja parlaments un padome piemērotu vienādus noteikumus pārskatāmībai, tādus, kā piemērojam, piemēram, mēs komisijā. Un tāpēc es patiešām ceru, ka visi no jums, kas tagad tik ļoti atbalsta pārskatāmību attiecībā uz komisijas darbu, attiecīgi tieši tādu pašu apņēmību liks lietā arī nodrošinot Eiropas parlamentu pārskatām, darbu pārskatāmību un īpaši padomas darbu. Es domāju, ka tas lielā mērā atbilst Emīlijas un Railijas ziņojumā paustajam un strādāsim pie tā visa kopīgiem spēkiem. Paldies priekšādātāji. Lielas paldies komisāru kungam un Railijas kundze jums vārds. Morvais kundze. Pavisam īsi, saka priekšādātāja varbūt jūs ļautu, varbūt jūs varētu netrokšņot zālē un ļaut Orālijas kundzei uzstāties. Paldies, Orālijas kundze. Es gribētu teikt uh, lielu paldies visiem, kas piedalījās debatēs. Paldies par jūsu ieguldījumu. Uh, jūtu, ka jūs, kopumā jūsu teiktais man iedrosmina, mudina darboties tālāk. Uh, Tas ir iedvesmojoši, ko jūs teicāt, jūs atbalstījāt manas izstrādāto stratēģiju, un tas, manuprāt, ļoti labi parāda to, cik svarīgs ir jūsu atbalsts, kā īrijas ombuda to jau novērtēja un arī tagad to novērtēja, jo es nevaru savu darbu veikt atbilstīgi un veiksmīgi, ja jūs kā parlaments neatbalstāt mani. Un man šodien ir redusies tāda sajūta, ka jūs turpināt mani atbalstīt, kā Timermans kungs atzīmēja, lielākā daļa no jums pieminēja, ka pārskatāmība ir ārkārtīgi svarīga. 80 līdz 85% no runātājiem to pieminēja, un es domāju, ka tas labi atspoguļo to, nu, ka arī, arī to, ka sūdzības, ko saņemu, ko saņemu ir saistības ar pārskatāmību, arī Tajās lielākoties tiek runāts tieši par šo jautājumu, un tā rezultātā radušamies uzticēšanās trūkumēs iestādēm. Nu, tas arī mani pamudina turpina strādāt pie šī jautājuma ar jūsu palīdzību, lai visas iestādes Eiropas Savienībā padarītu pārskatāmākas Vēl viena lieta, par ko bieži tika runāts, bija TTIP. Jūs jau zinat, kas uzsāk pašinicitīvas izmeklēšanu, e, pētot TTIP pārskatāmību un uzdevu jautājumus arī vicepriekšādātājiem Timermansam. Un e, varu šajā gadījumā, tādā gadījumā, vajadzētu jums to pašu, kurā brīdī tad iestājas šī konfidencialitātes nepieciešamība attiecībā uz tādām starptautiskām sarunām, jo tāda varētu būt. Bet viens no runātājiem arī šodien minēja, ka mēs dzīvojam digitālajā ērā, un vai nu mums tas patīk vai nē, līdz ar to arī arī prasības, īpaši jauniešu vidū pēc informācijas, ir daudz spēcīgākas. Eh, viņi ir prasīgāki pret mums, un es domāju, ka tas būs kaut kas tāds, kas mums būs jāņem vērā, ar ko būs jāsadzīvo. Gribu teikt paldies arī Mālstrēmas kundzei, es runāšu ar viņu pirmdien un eh, stāstīšu viņai par šiem pārskatāmības jautājumiem, attiecībā uz TTIP jautājumiem. Un, protams, man ir ārkārtīgi svarīgi, eh, ja es risinu šo jautājumu, saņemt arī tad attiecīgi reakciju. Tika runāts arī par Frontex. Paldies parlamenta par to, ka jūs atbalstījāt mani attiecībā šī sūdzību mehānismu izveidi. Es domāju, ka mēs panāksim šādu mehānismu veidošanu saskaņā ar reformēto Frontex eh, regulējumu. Un savā ombudu tīklā ar daudziem kolēģiem esmu runājis par to. Viņi strādā pie migrācijas jautājumu un arī viņi, eh, es domāju, ar mani kopīgiem spēkiem palīdzēs mēģināt šo situāciju uzlabot. Paldies vēlreiz referentam referentiem, paldies jums, priekšādātājs kundze, un paldies visiem deputātiem par ārkārtīgi interesantajām debatēm par manu dienas darbību. Paldies! Thank you, Mrs. O'Reilly, and we give the last word. O'Reilly's kundze, paldies, un tad vēl tagad noslēgumā došu vārdu referentē. Presidenta, bueno, gracias a, los, a todos los chados. Priekšādātāji. Es vēlētos pateikties visiem ēnu referentiem, kas ir ieguldījuši darbu pie šī jautājuma. Es vēlētos pateikties arī ombudām Es vēlētos pateikties par sākotnējo ziņojumu, un es vēlētos pateikties arī komisijai par to, ka tā ir uzklausījusi lielāko daļu rekomendāciju, kas e, ir nākušas no ombudas puses. Tātad kopumā es domāju, ka mēs esam sa sasnieguši pozitīvus rezultātus. Tomēr mēs nedrīkstētu aizmirst, ka ombudes birojas un arī lūgumrakstu komiteja ir ļoti nozīmīgas organizācijas, kurām ir jāko, e, jāgarantē pilsoņu tiesības. Un mums noteikti ir jāsniedz e, atbalsts no visu Eiropas iestāžu puses, lai varētu nodrošināt, ka Eiropas pilsoņu tiesības tiktu pilnībā aizsargātas. Pēdējā laikā mēs esam mm, redzējuši, ka pastāv ļoti daudz bāžu attiecībā uz eh, Eiropas Savienību, bet ir pilnīgi skaidrs, ka Eiropas ombudam un pārējām iestādēm ir jāiestājas par pilsoņu tiesībām. Lielas paldies visiem, kas eh, gatavoja šos ziņojumus, jo īpaši vēlos pateikties Orēlijas kundzei. Paldies līdz ar